deputāta Karima kungam, visa parlamenta vārdā, arī savā personiskajā vārdā un prezidenta Šulca vārdā. Gribu paziņot, ka rakstiskā deklarācija, ko ir iesniegusi Albertīni un citi, ar mērķi atbalstīt Eiropas piemiņas dienu, ir saņēmusi pietiekamu atbalstu no parlamenta deputātiem parakstu veidojumu Līdz ar to šī deklarācija tiks publicēta nāk šīs sēdes protokolā. Albertīnī kungs bija pirmais, kurš parakstīja šo deklarāciju, tādēļ dodu viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runa ir par tiem cilvēkiem, kas palīdzēja otrajā pasaules kara laikā glābt ebrejus Tas ir pasaules mantojuma ļoti svarīgs moments. Padomi totalitārisms jāatzīst līdzvērtīgs nacismam. šo reizēm tiek salīdzināta ar citiem 20. gadsimta notikumiem, bet tā ir vistīrākā banalizēšana. To nevar pielīdzināt cita veida genocīdiem un iznīcināšanai. Mums ir cits viedoklis šeit parlamentā. Tie vīrieši un sievietes savulaik bija ārkārtīgi drosmīgi, viņi riskēja paši ar savu dzīvību, reizēm to zaudēja glābjot ebrejus. Viņiem bija dažādas politiskie uzskati, dažādi ideoloģija. Es gribu pateikties kolēģiem, kas atbalstīja šo rezolūciju. Paldies Albertīni kungam. Kongo in approvazione la relazione dell'onorevole Morei. Paldies. Tagad ķersimies pie balsošanas. Pirmais ir Moreiras kunga ziņojums. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Ja visi kolēģi ir paspējuši nobalsot, tad beigsim balsot.